Pan przewodniczący Lawija uważa, że powinniśmy rozpocząć. Labijas kungs eh, uzskata, ka mums vajadzētu palēnām sākt eh, darbu. Šodien saskaņā ar mūsu vienošanos es vadīšu pirmo daļu balsošanā un kolēģis Lavija vadīs otro daļu. Vēlos jūs visus sveikt šeit. Paziņojumu. Varu jums paziņot, ka tulkošana notiek 21 valodā, izņemot igauņu, īru valodas un maltu valodas arī nav. Mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā Kas attiecas uz protokoliem 16. aprīļa un 26. māja protokoli ir jāapstiprina, ja jūs līdz sanāksmes beigām nebūsiet iesnieguši eh, kādus iebildumus. Un tagad mūsu sanāksmes galvenā daļa. Varbūt būtu loģiski ja kāda no abām referentēm varētu sākt ar īsu ievadu. Vai kāda no jums vēlas šobrīd izteikties, lai mēs varētu iejusties šī dosie garā? Zomers kundze? Nē. Monas kundze? Moji kundze? Arī nē. C'est possible. bardzo krótko. Allora, um... Lūdzu, pavisam īsi. Jā, tātad tas, ko es vēlējos sacīt, ir tas, ka šis darbs ir kopīgu pūliņu darbs, sadarbojoties man un Zomers kundzei, un ehm, mēs balstījāmies uz vairākiem iemesliem. Pirmkārt, lai aizsargātu Eiropas patērētāju veselību un, protams, arī dzīvnieku veselību. Eiropai ir pienākums izturēties pret tiem labi. Eh, dzīvnieku izcelsums eh, pārtikas ieviešana nav atļauta un tādējādi tiks pasargāta eh, iedzīvotāju veselība un arī dzīvnieku veselība. Balsojiet atbilstoši savai sirdsapziņai, apzinoties, ka mums ir jāaizsargā 500 miljonu iedzīvotāju Eiropā. Paldies! Labi, paldies! Zomers kundze. Jā, es arī vēlētos izmantot šo iespēju pateikties eh, manai līdzreferentei Džulijai Moji, tāpat arī pateikties ēnu referentiem abās komitejās par ļoti labo konsultāciju procesu un vēlētos jūs vēlreiz aicināt atbalstīt mūsu kompromisus. Jā, mēs prasam ļoti stingrus noteikumus, Mēs nevaram mazgāt rokas nevainībā un teikt, mēs jau paši neklonējam, bet ja mēs impor, importējam pēc tam eh, klonēšanas gala produktus, vai tas ir vairošanās eh, materiāls, jaunā paudze, vai attiecīgie pārtiks produkti, no, kas no tiem ražoti, Bet ja mēs esam pret klonēšanu kā tādu, tad mums jābūt arī pret šīm lietām. Tādēļ mūsu kompromisos ir iekļautas ļoti stingras lietas, stingri noteikumi, un to mēs arī eh, aicinam jūs atbalstīt. Tas ir saistīts ar mūsu pamatvērtībām Eiropā. Jā, mēs iestājāmies par dzīvnieku labturību, bet arī par mūsu patērētājiem, kuri arī ir pret klonošu, klonēšanu. Un ja mēs vēlamies eh, godprātīgi izpildīt šos pienākumus, kas ir nostiprināti Eiropas pamatiesībās, tam ir arī liela saistība ar eh, mūsu ētiku, tādēļ mums ir jāatbalsta kompromisu, un to es arī lūdzu jūs darīt. Paldies! Bardzo dziękuję. Abi, paldies. Mēs vēl paspēsim pateikt paldies, bet to varbūt balsošanas noslēgumā. Sākam balsot. Pirm, balsosim par visiem kompromisiem elektroniski. Pirmais kompromis. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Šis kompromiss ir pieņemts. Tālāk otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. 125. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. Ejam tālāk. 21. grozījums. Tas ir abu referentu grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Ejam tālāk. 122. Un šeit ir trīs īstenībā identiski grozījumi. Tātad 22. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Divdesmit trešais grozījums tālāk. Arī referentu iesnieguši. Kurš pār? Pret? Pieņemts. Nākamais grozījums ir 151. Kurš par? Tātad kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Tālāk ceturtais kompromiss. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. 159. grozījums. 159. Tas atkarīja. Tātad nākamais ir 26. Kurš par? Pret? Pieņemts. 20. ir nākamais. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 27. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 163. Kurš par? Pret. Noraidīts. Nākamais ir 164, 165 un 166 kopā. Kurš par? Pret. Noraidīts. Nākamais 29. kurš par? Pret. Pieņemts. Nākamais grozījums 167. kurš par? Pret. Pieņemts. 168. kurš par? Pret. Pieņemts. 30. grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. Nākamais grozījums. 14. Kurš par? Kurš par? Kurš pret? 14. Inte 14. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Inte 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 170. Kurš par? Pret? Pieņemts. 171. Kurš par? Pret. Pieņemts. Nākamais ir 31. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Nākamais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 Thank you very much. Jā, paldies. Nākamais ir 40. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kurš par? Es atvainojos par kompromisiem, balsojam elektroniski, protams. Priekšsarētāji, kungs, es e, pazaudēju balsošanas kartīti, varat pieskaitīt man. Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Adopted. Compromise. Pieņemts. Sastais kompromiss. Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 49. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 50. kurš par, pret, pieņemts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais, kurš par, pret, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss - elektronisks balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 55. Kurš par? pret, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais ir 70. grozījums. Kurš par? 70. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 71. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 72. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 85. grozījums. 85. Kurš par? 85. Pret. Nē, tur es neviens labi pieņemts. Vēlties pārbaudīt labi. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais grozījums ir 93. Eh, grozījums Tarabelskungu. Kurš par? 93. Kurš pret? Atturas pieņemts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Inta 3. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jāpārbauda labi, pārbaudām. Pārbaudām Inta 3. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos. Tālāk 95. un 96. kopā. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 11. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Inta 4 tālāk. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 102. tālāk grozījums. 102. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 103. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Simtu piektais. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Nākamais. 110. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, Tā 3A, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tagad jābalso par normatīvās rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents. Nav. No. Scusa. Dobbiamo sospendere la riunione Enni e ci vediamo alle okay. 4 con il... 4 eh, Ok, before closing the meeting I have to... Pirms mēs beidzam šo kopīgo sanāksmi, es vēlos atgādināt NV komitejas locekļiem, ka sākam četros un mums būs komisāra vēl. Tātad aicinu visus uz vidas komitejas locekļus atgriezties šeit pulksten četros.